La séance est reprise. Dargi kolēģi, atsākam plenāru sesiju. Pro, plenārsēdes protokols ir pieejams un tiks izdalīts, ja nav iebildumu pret protokolu. Tas tiek